vērtēt par zemu un kam būtu jāpievērš papildu uzmanība un arī parlamentam tajā ir ļoti nozīmīga loma spēlējama. Paldies, esmu saņēmis. And, uh, tomorrow... Esmu saņēmis rezolūciju. Beidzam debats. Tagad īsts paziņojums par īpašās komitejas izveidošanu uh, organizētās noziedzības novēršanai. Šo informāciju var iepazīties tīmekļa vietnē. Balsojums par iepriekš izskatīto jautājumu.